pulksten 8.30. Un tad e, īsts pārtraukums un no 15. līdz 23. otrā daļa darba kārtība tika publicēta šīs dienas sēdē ir slēgta ar labnakti. Saku,